reiz nāk jūsu priekšā ar konkrētiem priekšlikumiem, kad jau mēs būsim izstrādājuši konkrēts likumdošanas dokuments. Lielas paldies! Lielas paldies um, komisāra kungam! Tādējādi mēs varam noslēgt šīs debatas, un tagad uh, tas mm, mm, mēs skatīsim arī mutisko jautājumu komisijai. Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums. Akta. Vispirms eh, vārds sešiem autoriem. Sliterkungs, eh, divas minūtes lūdzu. Paldies, paldies. Protams, ka mums ir jāizstāv sava loma, savi uzdevumi. Mēs pārstāvam mūsu pilsoņus Eiropas Savienībā un mums ir jācīnās par viņu interesēm. Komisija ir līguma sargātāja, tā ir jāparūpējas par caurskatāmību, cilvēktiesību ievērošanu un citiem būtiskiem principiem. Ja mēs nevaram brīvi piekļūt dokumentiem, mēs nevaram pildīt savus uzdevumus un tādā veidā ievērot pilsoņu intereses. Eh, komisāri eh, jau vairākas reizes teica, ka parlaments var piekļūt eh, dokumentiem pateicoties ministru padomē. Mēs ceram, ka komisija beidzot toreiz doto vārdu. Daudzi pilsoņi ir norūpējušies par savu viedokļu brīvību, jo eh, tiek pieņemts vairums likumu, kas iekļa, iet, iejaucas viņu privātajā dzīvē. Prietams, piemēram, ja mēs runājam par internetu vēsturi, par to, kādas labs cilvēku apmeklē. Uh, Kur ir jūsu darbības caurskatāmība? Jā, šeit mēs varbūt runājam par tādu jūtīgu tematu, bet Eiropas Savienībai vienreiz ir jāpasaka, kāda ir spēles noteikuma un tajā pašā laikā jāaizsargā cilvēku pamatiesības un brīvības. Mums ir jānosaka, kādas ir pilsoņu tiesības, varbūt eh, to beidzot eh, uzrakstot ar melnu uz balta, mēs varam iesniegt konkrētus priekšlikumus, cīnīties pret viltošanu un pieņemt nolīgumus. Es domāju, tas ir pilnīgi absurdi, ka mums ir jāiztaujā komisija kaut kur aiz slēgtām durvīm, lai uzzinātu, kas vispār rakstīts šajos nolīgumos. Piemēram, pilsoņiem ir tiesības ceļojot, eh, izvairīties no visu savu mantu izrādīšanas, lai viņu datoru netika pārmeklēt apmeklēt uz robežas un tā tālāk. Un viņi vēlas uzzināt informāciju, kādas preces viņi nevar ievest konkrētas valsts teritorijā. Mēs vēlamies iepazīties ar šo dokumentu saturu. Savādāk man ir jāsaka, jā, tiksimies tiesā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs, kas pārīkungs, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Uh, kontrabanda, um, intelektuālā īpašuma pārkāpumi, uh, viltojumi, protams, tie visi ir draudi gan Eiropas Savienībai kopumā, gan arī dalību valstīm atsevišķi. Tas rada problēmas uzņēmumiem, darba ņēmējiem, patērētājiem un Eiropas tirgū parādās aizvien lielāks vairums uh, viltotu produktu. Tagad mēs pieņemam, ka uh, Eiropas tirgu ir pārpludinājuši viltotu produktu apmēram 250 miljardu eiro apmērā. Ja, piemēram, Eh, eh, cilvēki ir pilkuši vilto, viltots medikamentus, kāda sieviete ir uh, eh, iedzērus pretapaugļošanās tableti, kas ir bijusi viltot, un beigās viņa paliek stāvoklī, nu labi, tad pasaulē nāk jauns bērns. Bet uh, sliktākajā gadījumā šāda situācija var beigties fatāli. Dāmas un kungi, mums kaut kas ir jādara lietas labā, mums ir jācīnās pret viltojumiem un kontrabandi. Uh, Mēs nevaram pieļaut, ka tagad eh, mūsu tirgu um, ir konfiscēta apmēram 158 miljonu viltotu preču, 20 miljonu no tām ir eh, viltotas un ļoti liels daudzums šo preču ir ienākuši mūsu tirgos no Ķīnas puses. 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, tiek vēstas sarunas par jauniem nolīgumiem tā ietvaros, un īstenībā pagātnē sarunās ar komisiju mēs nebijām iesaistīti pietiekam cieši. Tādēļ es vēlētos pieredzēt ko tādu, ka nākamajos mēnešos būs vairāk saurskatāmības, mums ir nepieciešama piekļuva datiem, informācijai. Mēs vēlamies zināt, kāda ir situācija sarunvešanas. vešanas kontekstā, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija, mums ir nepieciešams veiksmīgs uh, sarunu noslēgums, mēs vēlamies, lai nolīgums arī būtu panākumiem bagāts. Jūs, protams, zinat, kāda ir dažādo grupu pozīcija šajā parlamentā. Es vēlētos, lai gan darba ņēmēji, darba devēji, patērētāji un nozare vienotos par tādu kompromisu, kas būtu pieņemams visām pusēm, un pēc tam uh, šis uh, likums ir pieņemts arī, ja ietvaros. Paldies! Kaspār Jūr, következő felszólaló Bernd Lange úr, kettő és fél percben. Paldies, un tagad Lange kungs, 10 minūtes. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mani urda trīs jautājumi. Pirmais jautājums. Kādēļ joprojām nav ievērota caurskatāmība, jo uh, Lisabonas līgums taču ir spēkā jau 1. decembrī un kopš 10. februāra ir spēkā uh, iestāžu nolīgums ar komisiju? Tā tad. Uh, Es īsti nevaru saprast, kādēļ padome eh, kā līdz šim sēž sarunu gaitā vienkārši pie galda, kā tāda novērotāja, un parlaments nevar iepazīties ar sarunu gaitā tapušajiem dokumentiem. Es nesaprotu, kādēļ tā ir, eh, komisāra kungs. Otrs jautājums, kas mani urda. Kas eh, ved sarunas par akta nolīgumu? Nav jau tā, ka PTO ietvaros akta Uh, ieņems trips nolīgumu vietu, un tas attieksies tikai uz atsevišķām valstīm. Mēs dzirdam, ka tiek runāts par nozīmīgām ekonomiskajām interesēm, kas skars arī ASV. Vai šeit nevajadzētu izvirzīt konkrētus standartus, kas attieksies pilnīgi uz visām valstīm, bet ja visas valsts nesēž pie galda un neved sarunas, es nezinu, vai tas ir iespējams. Trešais jautājums, kas mani urda, komisāra kungs, kas ir uh, tas saturs, par kādu saturisko pusi tiek runāts? Uh, Jūs teicāt, ka tiks garantēta key komunitēra pārņemšana, bet tad, kad es iepazinos ar dokumentiem, nu, tur bija tāda it kā informācijas noplūde, tad man radās šaubas. Es, protams, varu saprast, ka. Uh, tiek vestas eh, sarunas eh, par to, ka ir iespējams kādam atslēgt internetu un, piemēram, internetu operators izmantos kā tādus ekonomisko interešu sargātājus, tad tur ir rakstīts, ka ir iespējams ietekmēt arī izpētes gaitu un eh, tiks ieviestas tādas vispārīgas uzraudzības sistēmas. Un kur tad paliek akī komunitēra šajā kontekstā? Tālāk runājot par kompensācijām, par eh, zaudēto peļņu, ka to vajadzētu aplūkot kā kompensāciju jautājumu, man šķiet īstenībā tam nav nekādas saistības ar mūsu politiku. Un treškārt, komisāra kungs, eh, kas notiek, eh, ja mēs salīdzinām online un offline, tātad tiešais režīmu? un eh, pretējo režīmu. Mums, eh, mēs dzirdējām, ka ir iespējams izmeklēt eh, gan MP3 datu atskaņotājus, gan iPodus, gan arī dators, arī tad, kad tie ir izslēgti. Paldies. Paldies Langs kungam. Tagad uz divar pus minūtēm Rinaldi kungs. Paldies priekšsēdētāji, cienījamies komisāri, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka mēs saskaramies jau ar sākotnējiem eh, pārkāpumiem. Proti, ir tikušas pilnīgi slepeni vestas šīs sarunas jau no paša sākuma un jāsaka, ka ASV um, eh, industrijas pārstāvim jau ir piekļuvušai te informācijai, bet uh, nav piekļuvušai informācijai Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības institūcijām. Tā tas ir noticis arī citos gadījumos, piemēram, uh, nolīguma eh, gadījumā ar Koreju. Un es domāju, ka šobrīd ir jāizbeidz šāda sistēma, un es domāju, ka mums ir jā, jānovērš šis te sākotnējais pārkāpums, jo tas viss ir saistīts ar to, ka mēs izmantojām cīņu pret viltotām precēm, lai īstenotu citas eh, slēptās cīņas. Tā it kā šīs te eh, viltotā preču tirsniecība būtu sauklis, kas mums palīdzētu slēpt citus mēķus. Komisār kungs, jāsaka, ka kas attiec um, uz viltojumiem manā valstī, piemēram, attiecībā uz Murano uh, stikla viltojumiem, šī gadījumā sankcijas manā valstī ir bijušas diezgan nopietnas. Tad jāsaka, ka šis nolīgums izraisa satraukumu sabiedrības acīs un šī problēma. kura būtu jāizskata kā starptautiskās tirsniecības jautājums, arvien mazāk tiek izskatīts kā tāds, bet drīzāk vairāk noslēdzas eh, pilsoniskās un personas brīvības eh, virzienā. Um, Tiesības uz privātumu un sodi ir tāda kā um, sarkanā robeža, kur nevajadzētu pārkāpt. Un te nu es gribētu aicināt komisiju rīkoties piesardzīgi. Es vēlētos, lai komisārs man apstiprinātu to, vai akta varētu tikt izmantota, lai vērstos pret uh, medikamentu, lētāku medikamentu uh, tirsniecību pret tādu medikamentu, kur ir ģeneriskie medikamenti, kur izmaksā mazāk un kurs, kur saražo uh, tādas valsts kā Indija. Paldies! Paldies Rinaldī kungam un tagad uz divām minūtēm vārds Šalts kungam. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, um, darbie kolēģi! ja jūs kaut kādā mazā kambarītī tiekaties ar desmit valstu vadītājiem un runājat par tik jūtīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar akta lēmumu pieņemšanu, drošības kontrolēm un internetu, tad jums nav jābrīnās par to, ka jūs ierodaties Eiropas parlamentā un rodas daudz jautājumu. Arī daudz jautājumu rodas mūsu pilsoņu vidū. Tieši tādēļ es ļoti labprāt atbalstu manu kolēģu pausto kritiku. Jums ir jāsaprot, kā kādas rūpes ir kopīgas visiem parlamentu deputātiem, nestoties uz to politisko piedarību. Eh, šis bija nolīgums, kur tika runāts par to, kā aizsargāt patentus, dažādus izgudrojumus, lai varētu arī garantēt eh, saziņas, drošību, saziņas demokrātiju un, protams, arī kultūras mantojumu. Tajā pašā laikā uh, ne, nepārkāpjot cilvēku privātumu tiesības, bet mums arī jādomā, kādas eh, detaļas ir iekļautas pamatiesību hartā jūs, piemēram, eh, neiekļaujat savās sarunās arī jaunatīstības valstis, nemaz nerunājot par pilsonisko sabiedrību, parlamentiem un arotbiedrībām. Un, protams, jums vajadzētu būt pakļautam arī konkrētai kontrolē. Bez Eiropas parlamenta pilnvarām jūs darbojaties ierastajā garā un jūs arī atsakāties eh, pieņemt eh, jaunās tiesības un nepiedāvājat mums sarunu gaitā tapušos dokumentus. Ja jūs apgalvojat, ka jūs eh, nopietni uztverat manas politiskās grupas paustās bažas, tad dariet kaut ko. Tad pierādiet, ka jūs mūs saprotat, piedāvājat mums jūs rīcībā esošos dokumentus. Mēs ceram saņemt konkrētus rezultātus, ņemot vērā to pieredzi, ko esat guvis darbojoties rīkoties kā demokrātisku lēmumu pieņēmējs, eh, beidzot izmantojiet to, jo mēs nepieņemsim tādus nolīgumus, kas radušies uz slēgtām durvīm. Paldies! Paldies Šauts kungam, tagad uz divām minūtēm Kamal kungs. Paldies priekšsētājiem, paldies komisār kungs. Es domāju, ka komisār kungs jūs varat redzēt, kāds, kāds ir galvenais viedoklis šajā parlamentā, šajās grupās. Jūs redzat, uh, ka neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu viedokļas atšķirības par uh, tirzniecību un par uh, privātu, mēs tomēr visi esam viensprāts tajā, ka mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmīga. Un ir skaidrs arī, ka sarunās, kurās nav pietiekams caurskatāmības un kurās mēs neko nezinām par principiem un par to, kāda ir mūsu nostāja šajā sarunās, tad tas. Uh, šādā situācijā mēs radām tādu kā vakumu, un tad, kad rodas vakums, mēs zinām, ka šis vakums tiek aizpildīts ar um, um, dažādām runām, un mēs nezinām, vai tik tiešām ir kāda oficiāla dokumenta vai tādu nav. Tātad tas lieliski parāda to, kas notiek tādā situācijā, kad nav atklātības un uh, kad šī informācija netiek sniegta. Mēs, protams, lieliski apzināmies, ka mums visiem ir nepieciešams konfidenciālitāte dažos noteiktos gadījumos, bet tas, ko mēs vēlamies panākt, ir saprātīga caurskatāmība, kāpēc mēs nevaram piekļūt šiem dokumentiem, kāpēc mēs nevaram piekļūt šiem tekstiem. Un ja jūs uzskatāt, ka dažādu iemeslu dēļ jūs nevarat mums sniegt šo informāciju, tad lūdzu vismaz sniedziet mums apkopot informāciju, lūdzu Pasakiet mums, kāda ir pamatprincipa šajās sarunās. Tā, piemēram, vai mēs atbalstīsim priekšlikums, kur ir iesniegti saskaņā ar to informāciju, kas parādās uh, blogos, ka uz robežām var konfiscēt uh, laptops un uh, pārnēsājumos dators. Mēs gribētu zināt, uh, Kāda ir nostāja šajā jautājumā? Es domāju, ka šajā parlamentā mēs vēlamies vienoties par plašu kompromisu, pat ja, protams, mūsu viedokļi dažos aspektos atšķirs. Tātad, komisāra kungs, jūs rokās tagad ir šīs te caurskatāmības pierādīšana un pierādīt, ka jūs varat sniegt šādu te informāciju, kas demokrātijas ietvaros ir nepieciešama. Paldies! Paldies Kamalkungam! Un tagad vārds komisāra kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es, ap, es saprotu jūsu bažas, kas ir saistīts ar akta sarunām. Mēs um, vedam sarunas par nolīgumu, par šo nolīgumu, lai aizsargātu inovācijas, kas um, tiek īstenots Eiropas Savienībā, lai nepārkāptu īpašumu tiesības. Ja mēs vēlamies palikt konkurēt spējīga sabiedrība, mums ir jābalstās uz inovācijām. Uh, un jācenšas nodrošināt mūsu zīmolu uh, aizsardzību. Tā ir viena no mūsu uh, salīdzinošajām priekšrocībām pasaules uh, tirgu, un tāpēc mums ir jānodrošina tas, lai šīs te salīdzinošās priekšrocības tik pienācīgi aizsargātas mūsu eksporta tirgūs. Mēs esam centušies runāt par šiem jautājumiem starptautiskajās organizācijās, kā intelektuālā īpašuma organizācijā, um, pasaules tirzniecības organizācijā, un sistemātiski šie centieni ir tikuši bloķēti no citu valstu puses. Tātad par spīti tam, ka mēs cenšamies panākt panākt uh, globālu mērogu vienošanos, tomēr tā ir tiek likti šķēršļi. Un visbeidzot, šis gala nolīgums būs saistošs tikai tām valstīm, kas to parakstīs. Lai gan mēs, protams, priecātos par to, ja vairāk valstu varētu pievienoties šim nolīgumam, tā skaitā arī attīstības valstis. Kā jau es teicu, šīs sarunas ir konfidenciāls. Un tas nav nekas neparasts, jo šīs sarunas ir tāds, kurām ir nepieciešama minimāla konfidencialitāte visām pusēm, lai tās varētu piekāpties un vienoties par galīgo nolīgumu. No otras puses, protams, piekrītu, ka Eiropas parlaments ir pienācīgi jāinformē par sarunu gaitu un panākto progresu. Un mēs cenšamies informēt parlamentu, lai pārliecinātu, un pārliecinātu arī mūsu sarunu partnerus Vispirms, kas attiecas uz informāciju, kur mēs sniedzam parlamentam, tiek sniegta informācija par eh, sarunu vadlīnijām un informācija, kas ir saņemta no uh, Tirzniecības ģenerāla direktorāta. Mēs to esam darījuši saskaņā ar pamat nolīgumiem. Par aktu daudzkārt ticis runāts arī Inta. Uh, Uh, pēdējo triju gadu laikā. Es gribētu papildināt, sakot arī, ka komisija ir organizējusi 2008. gada jūnijā un 2009. gada aprīlī iesaistīto pušu uh, tikšanos, iesaistot nevalstiskās organizācijas citas starpā. Un 2002. martā ir paredzēta nākamā iesaistīto pušu sanāksme Briselē. Ja jūs uzskatāt, ka ar to nepietiek, lai jūs saņemtu pilnīgu ieskatu par to, cik tā mēs esam nokļuvuši, nonākušajās sarunās, es esmu devis instrukcijas saviem dienestiem, lai, tās, lai uh, tie informētu parlamentu deputātus, uh, par uh, šo informāciju, un viņi būs jūsu rīcībā pēc nākamā saruna raunda. Otrakārt, es apzinos, ka labākais veids, kā jūs informēt par to, kā, kas notiek šajā sarunās, būtu iepazīties ar mm, tekstu uh, priekšlikumiem, jo tas jums sniegt priekšstatu par to, cik tālu mēs esam nonākuši tajos sarunās. Kā jūs zinat, iespējams ir uh, vienošanās starp akta pusēm par to, ka uh, dokumentus un tekstus var darīt publiskus tikai tad, ja visas puses piekrīt. Taču dažas akta e, iesaistītās puses ir pret to, ka mēs sākotnējā posmā izplatam šo informāciju. Es nepiekrītu viņiem šajā punktā, bet es nevaru uh, darīt neko citu. Taču uh, centīšos raudzīties uz to, lai nākamajā saruna raundā komisija izdarītu spiedienu uz iesaistītajām pusēm, lai tās piekristu izplatīt šo informāciju. Un arī informēšu jūs par divpusējām sarunām, kas ir paredzētas. Tas ir visu interesēs, lai visi varētu saņemt pienācīgu informāciju par to, kas, par ko tad tiek nu runāts šajās sarunās. Un, uh, varbūt vēl svarīgāk ir uzzināt, par ko šajās sarunās netiek runāts. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt par pamatprincipiem, kas noved pie tā, ka komisija vispār piedalās šajās sarunās. Vispirms mērķis ir vērsties pret plašiem pārkāpumiem uh, attiecībā uz intelektuālo īpašumu. Tas nenovedīs pie pilsoniskās brīvības ierobežošanas. Otrakārt, akta attiecas tikai un vienīgi uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Tā neatiecas uz tiem noteikumiem, eh, kas pārēdz ievērojami eh, grozīt intelektuālā īpašuma tiesības un jebkādā veidā ierobežot tās vai arī eh, mainīt termiņus. Taču ir jānosaka pamatprincipi par to, kā inovatori var vērsties tiesā par pārkāp, pārkāpumu gadījumā. Tā piemēram, Eiropas eh, modas dizaineri, kas saskars ar eh, viņu tiesību pārkāpumiem ārpus Eiropas Savienības, lai mēs nodrošinātu to, ka viņu tiesības tiek pienācīgi aizsargāts ārpus Eiropas Savienības. Treškārt, akta eh, paliks saskaņā ar akī kominotēru attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Un tiks ievērot visi noteikumi, kas attiec uz datu aizsardzību un netiks nekādā veidā grozīt uh, Eiropas Savienības likumdošanu pa aizmuguras durvīm akta nekādā veidā neuzliks jaunus pienākumus pilsoņiem, jo tā neuzliks jaunus pienākumus Eiropas Savienībai un neuzliks par pienākumu ieviest jaunu likumdošanu. Taču tā aizsargās mūs aiz jūras tirgos. Es saprotu, ka daži no jums uh, satrauc par šo te uh, pakāpenisko atbildi, jeb trīs soļu uh, pasākumiem. Es gribētu pateikt pavisam skaidri, lai nebūtu nekādu, pār, nekādu pārpratumu. Šis te triju soļu uh, pasākums nav obligāts Eiropas Savienībā. Dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir dažādi pieeja šajā jomā, un mēs vēlamies paturēt spēkā elastīgumu šajā jomā, vienlaikus aizsargājot um, brīvības. Eiropas Savienība nekādā gadījumā nepiekritīs tam, ka akta uzliek par pienākumu uh, um, atslēgt internetu pieslēgumu tiem, kas nelegāli um, lejuplādē datus no interneta. Es zinu, ka ir bijušas diskusijas arī par šī nolīguma saistību ar um, muitas jautājumiem, bet kā jau es teicu, par šiem jautājumiem tiks runāts tad, kad mēs pārskatīsim muitas likumdošanu. Un visbeidzot, jūs aicinājāt sniegt informāciju par aktas izvērtēšanu, lai nodrošinātu to, ka komisija nepārkāpja akī, un mēs balstām um, eh, savu darbu uz um, to izvērtēšanu, kas ir tikusi veikta iepriekš attiecībā uz vairākām direktīvām. Un tāpat OECD eh, pētījums, kas tika veikts 2008. gadā. Šajā pētījumā ir aprēķināti, ka šie te viltojumi, kas tiek um, tirkot, ir apmēram 250 miljārdu dolāru apmērā, kas ir aptuveni 150 valstīs. Īsumā Var teikt, ka es pilnīgi saprotu jūsu bažas un satraukumu, un es centīšos to kliedēt. Un tas ir ļoti svarīgs uzdevums, pie kura es ķeršos turpmākajā darbā. Paldies! Paldies Digukta kungam! Tagad vārds Gotsko grupu pārstāvjiem. Saifīkūns lūdz divas um, ar pus minūtes. Paldies priekšsēdētāji kungs, godētais komisāri kungs. Kopš Lisabonas līgums stāšanās spēkā mūsu rīcībā ir jaunas pilnvērs, un kuras mēs vēlamies, lai tiktu respektētas. Mēs jūs lūdzam īstenot kon nepārtraukt konsultācijas procesu, kurš būtu arī pārskatāms. Uh, par akta, lai tādējādi Eiropas parlamentu un arī pārstāvēti Eiropas pilsoņi tiktu regulāri pilnībā informēti par sarunu gaitu. Respektējot, protams, arī konfidencialitātes klauzulas, uz ko jūs norādījāt, kuras ir cieši saistīts ar šo nolīgumu. Mēs šodien vēlamies pilnībā piedalīties leģislatīvajā procesā. Mēs vēlamies uh, iepazīties ar tekstu un sārunu secinājumiem, apkopojumiem. Uh, mana grupa un es personīgi aicinām arī jūs turpināt sarunas, lai varētu izstrādāt uh, daudzpusēju līgumu, lai noteiktu minimālos normas, arī intelektuālā īpašuma tiesības, lai arī jaunās ekonomikas, kā piemēram Ķīnas ekonomika, varētu tos ievērot. Kontrabanda ir sērga, tā ir um, ļoti nelojāla konkurence, kas nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu sabiedrībai un ekonomikai, un arī radošumam. Tādējādi uzņēmumi un arī autā, autori, kuri gadu laikā ir snieguši ārkārtīgi liels ieguldījums savā darbā, tas mazina tādējādi citus uh, piedalīties uh, šādā veidā uh, radošā procesā, bet radošais process ir Eiropas Savienības konkurences galvenā atslēga. Es domāju, ka arī mūsu digitālās sēras attīstība mēs nevaram noliegt, kā arī uh, viltošana ir kļuvusi nemateriāla. Esmu pārliecināta, ka mēs varam arī interneta um, galvenos uh, dalības puses arī pārliecināt ievērot šos noteikumus mums ir arī jāparedz līdzsvers starp pienākumiem un tiesībām. Paldies! Liels paldies um, Sefī kundzei. Divas minūtes tagad David Mārtiņ kungam lūdzu. Paldies priekšsadatāji, paldies komisāru kungam par jūsu sacītajiem. Jūs teicāt, ka jūs klausījāt mūsu bāžas un ka arī atbildāt uz tām. Esmu pārliecināts, ka jūs, es, uh, ka jūs uh, ņemat vērā visus mūsu bāžas par aktu sarunām. Tas tiesa, ka ir, ir šie. Šī kā arī īpašuma tiesības ir jānu, ielektros īpašuma tiesības arī ir jānodrošina, lai šāds kontrabands viltošana nenodarītu pāri arī cilvēku veselībai. Mēs iestājāmies par cīņu pret viltošanās un lai mēs arī citādi cīnītos pret cita veida intelektuālu īpašumu ļaunprātīgu izmantošanu, bet mums ir šī cīņa jābalst uz esošo likumdošanu, esošo ekonomiku jūs nepiekrītat tam var pieņemt, ja bet ja jūs sakat, ka jūs to nedarīsiet, ka jūs nestrādāsiet kaut kādā slepenā veidā, tomēr nu es neesmu īsti par to pārliecināts, viņš pats būs pilnībā atvērts. Un jūs teicāt arī, ka jūs. Uh, Eh, nenoteiksiet kaut kādus kriminālus noteikumus cilvēkiem, kur strādāja internetā, bet tad atkal ir šī atšķirības ar cilvēkiem, kuri nāk no kādām trešām valstīm. Mēs nevēlamies paredzēt kaut kādus kriminālus eh, noteikumus attiecībā cilvēkiem, kuri izmanto internetu, bet tāpat laikā ir jāparedz arī šie um, tiesību un uh, pienākumi. Kā teica arī citi kolēģi Mēs nezinām, kāds īsti notiek, jo ir kārtīgi liela konfidencialitāte. Mēs esam priecīgi par to, ka jūs mums izsniegsiet arī sārunu tekstu projektu, lai varētu izdarīt arī spiedienu pārējām pusēm. Ir jāpasaka šīm pārējām pusēm, ka tas. Uh, stiprinās sarunas, ja jūs varēsiet izlīdzināt teksta projektu, un jūs nevarēsiet saņemt parlamenta atbalstu, ja mēs neiepaz nevarēsim iepazīties ar šo sarunu tekstu, un esmu arī priecīgs par jūsu komentāriem attiecībā uz ģeneriskiem medikamentiem, un raudzīsimies, kāda būs arī muitas noteikuma attiecīgajā jomā. Liels paldies! Sofīnta vēl divas ar pus minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri, kungs, gatavojoties šīm debatēm par intelektuālo īpašumu tiesībām, par viltošanu, kā mēs vēlamies aizsargāt mūsu pilsoņu intelektuālo darbu. Vairākus gadus atpakaļ eh, ieradās ārkārtīgi liela autokrava ar Harry Potter grāmatām, dažas dienas pirms tam, eh, pirms kad šī grāmata oficiāli tika izdota, un tas iespējams arī to ir lejuplādēt tos uh, plējiros un to pārnes, uh, pārsūtīt uh, pār robežam. Pateicos jūsu ievadvārdiem, bet tas, ka sārunu laikā jums bija jāparaksta, vai iepriekšējais komisārs parakstīja šādu veidu nolīgumu ne, visām institūcijām nesniedzot uh, šo tekstu pāriem institūcijām. Es gribētu zināt, vai ir šādas eh, konfidenciālas klauzulas vai nē. Un ja šādas klauzulas nav, tad dokumenti ir jāpadara publiski. Un mums ir, ja šāda klauzula tomēr pastāv, tad ko darīs komisārs, lai nodrošinātu pilnīgi uh, procesu caurskatāmīgi, lai ar to varētu iepazīties arī pilsoņi, tikai parlamenta deputāti. Uh, Eiropas pilsoņiem ir tiesības zināt, uh, mm, būt informētiem par lēmumiem, kas ietekmē viņu brīvību, piemēram, uh, šādas konfidenciāli nolīgumi, tiem ir jāpiedara pagātnē, mums ir jāuzstāj uz Eiropas caurskatāmības standartiem. Komisāra kungs, demokrātiskā leģitimitāte šīs sarunām ir ļoti vāja, nav bijuši nekādas debats, lai noteikti Eiropas Savienības principus un mērķus. Man um, nekā, parlaments nav sniedzis atbalstu nevienam mandātam. Jūs varat teikt, jā, ka tas nav tāda juridiska prasība, bet vai tas tiešām tā arī 27 valstu pilsoņi pilsoņi un uh, valsts vadība vadītāji uzskata, ka viņi var uh, konfidenciāli runāt par uh, um, pilsoņu tiesībām, uh, tad man ir jāteic, ka šādā veidā viņu demokrātija atšķiras no mūsu demokrātijas principa. Parlamentam ir jābūt garantijām par, jābūt garantijām par to, ka slepenā veidā netiks pieņemt kādu noteikumu, kas pakāp cilvēku pamatbrīvības. Es novēlu jums arī lielisku braucienu uz Jaunzēlē nākamēnes un arī esiet pārliecināts par to, ka jūsu ēpadā nav neviena ilegāla iepladēta materiāla. Paldies! Liels paldies Inte Velds kundzei! Divi ar pus minūtes. Engstrom kungs lūdzu. Thank you. First of all. Paldies! Vispirms es gribētu apsveikt komisiju par to, ka tā visbeidzot ir sasniegusi to, par ko Eiropas Savienības līderi runā jau desmitiem gadu. Viņi patiesībā ir panākuši to, ka parasti Eiropas pilsoņi šobrīd ir ieinteresēti Eiropas Savienības eh, politikā. Akti pie tā ir novadusi. Bet man tomēr eh, šķiet, ka ir jākritizē komisija par to, kādu metodu tā ir izraudzījusies. Pilsoņi ir saniknoti, pilsoņi ir saniknoti par to, ka tiek ierobežot viņu brīvību tikai tāpēc, ka dažas lielās kompānijas to pieprasa. Viņi ir saniknoti par to, ka pilsoniskās brīvības tiek eh, samazināts um, industrijas um, eh, interešu palielināšanā. Viņi ir saniknoti par to, ka nav pienācīga atklātība šajā jautājumā. Rīt mēs balsosim par rezolūciju, kas aicina komisiju ievērot uh, līguma noteikums un uh, iesniegt mums visus dokumentu tekstus. Es ceru, ka tas novedīs pie viss, ko mēs sagaidām, pie brīvības, pie aizsargātības un pie uh, atklātības. Rīt parlaments centīsies aizsargāt šīs tiesības informācijas laikmetā, un mēs pieprasām informāciju, uz kur gan, mums ir gan tiesības, un mēs gribētu atgādināt arī komisijai, ka šis ir parlaments gal galā. Köszönöm, Engström úr! Következő felszólaló kettő percben Edvard. Paldies, un tagad Kološīnīkums 12 minūtes. Saraici, jā, sem původně chtěl... Godātais priekšsēdētāja kungs, protams, vēlētos pateikties Degūta kungam par to, ka viņam ir e, izdevies e, tāds izrāviens salīdzinājumā ar iepriekšējiem e, komisāriem. Uh, kas eh, neņēma vērā parlamenta interesi. Nu, sākumā es gribēju viņu darbu uzteikt, bet īstenībā tagad esmu nepatīkam pārsteigts. Eh, mums, protams, ir jāņem vērā būtiskās eh, personības, bet Guhta kungs tikai pucēja savus brīlis, tad, kad, piemēram, uzstājās Kamala kungs. Uh, Es domāju, ka šis nolīgums e, īstenībā e, ir nepieciešams. Mums ir jāaizsargā intelektuālais īpašums. Jāņem vērā, ka, piemēram, Ķīnā un Krievijā ir ļoti daudz iltoto preču, un šīs valsts nav iekļautas nolīgumā. Un e, saturiski šis nolīgums joprojām ir tīts miglā, kā jau uz to norādīja iepriekšējie runātāji. Tādēļ komisijai kaut kas ir jādara, jo komisija tagad ved sarunas ar dalību valstīm par šo nolīgumu, un īstenībā šim nolīgumam nevajadzētu kalpot kā Francijas giljotīnas eksporta instrumentam. Tam vajadzētu nākt par labu visām valstīm. Paldies! Paldies! Svensson, god lūdzu. Komisionär, jag måste säga att jag är både... Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Man jāsaka, ka es esmu ļoti pārsteigta un tajā pašā laikā arī ļoti sašutusi. Komisija aizstāv savas manieres un pasaka, ka nu, daži jautājumi ir jāapspriež konfidenciālā gaisotnē, bet jūs runājat par likumdošanas lēmumiem, par tādu likumdošanu, kas ietekmē mūsu pilsoņu pamatiesības, viņu personisko dzīvi. Jūs šeit nekādā veidā nevarat attaisnoties, ka jums šīs sarunas ir jāved aiz slēgtām durvīm. Es pieprasu, lai sarunas nekavējoties tiktu pārtrauktas sarunas varēs uzsākt tikai tad, kad akta līgums slēdzēja puses būs vienojušās par sarunu vēršanu atklātā veidā, demokrātiskā veidā. Es vēlējos iepazīties ar visiem papīriem, lai tā jau nonāk manā priekšā uz galda un nekavējoties. Mums ir jāievēro pilsoņu demokrātiskās tiesības, tagad tās tiek bradāts kājām. Mēs vēlamies uzzināt informāciju. Ja šeit tiek spriest par pamatiesībām, par pilsoņu tiesībām, pamatiesībām, lūdzu nekavējoties visus papīrus uz galda, lai ar tiem var iepazīties nevien politiķi, bet arī pilsoņi. Tas ir jāizdara, un tas ir jāizdara demokrātiskā sistēmā. Paldies! Paldies, Svensons kundzei! Vārds Stasim kungam uz divām minūtēm. Min... Kundzei, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja mēs eh, runājam par tādu plānu kalšanu aiz slēgtām durvīm, tad tas nav piedodami. Akta ir dokuments, kas ir jānodod atklātībai. Daudzām valstīm ir jāuzdod jautājumi, kas šeit tiek apspriests. Mēs vēlamies vērsties pret viltojumiem, bet tagad tas tiek ehm, veikts tādā slepenā veidā, un nabaga pilsoņiem vispār nav nekas par to sakāms. Mēs pat īstenībā nezinām, kas nav nāks no Eiropas Savienības puses. Eiropas parlamentam īstenībā tagad ir jāspiež par kaut ko tādu, kas pat vēl nav gatavs, par tādu kā negatāvu ēdienu, kas vēl stāv uz plīts. Ko mēs varam darīt? Ja mēs vēlamies pieņemt kaut ko par šo akta nolīgumu, mums ir jāinformē visi, ir jāinformē patērētāji. Piemēram, ja nolīgums stāsies spēkā, tad uh, varēs pilsoņiem jebkurā brīdī uh, atslēgt internetu pieslēgumu. Tas tādā veidā ietekmēs viņu pamatiesības, viņu brīvību, tā tiks apdraudēta un tas nav kārtībā. Uh, Mēs to nedrīkstam pieļaut. Un, protams, dalību valstīm pagaidām arī nav ko teikt. Mūsu politiskā grupa vēlas, lai tiktu at runāt atklāta valoda un nevajadzētu mūsu pilsoņus padarīt par noziedzniekiem. Akta nolīgums tikai vairinās aizdomas un neusticības gaisotni. Un akta, tas ir jautājums, par ko jāapspriež PTO. Kādēļ komisija darbojas šeit kaut kādā tādā slēgtā virtuvē un galvenokārt mēģina spēlēt ASV? ASV vārtos. Ko jūs darat šajā virtuvītē? Ko jūs tur spriežat, vai jūs ņemat vērā pilsoņu intereses? Priekšsēdētāji kungs jums ir jādomā par to, ko vēlas PVV politiskā grupa Nīderlandē. Mēs vēlamies ievērot pilsoņu brīvību, pilsoņu intereses, jo ir ļoti daudz viltojumu. Piemēram, tiek viltot arī uh, medicīnas preparāti. Mums ir jārunā par šo dokumentu, beidzot ir jāatklāj noslēpums un, protams, mums ir arī jāaizsargā savus pilnvars. Pagaidām tās tiek pārkāptas. Mēs nevēlamies vēlamies, lai līguma tiktu pieņemta aiz slēgtām durvīm un lai tiktu pārkāpt noteikumi. Paldies! Paldies, Stāsens kundzei. Tagad vārds Roitovs kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Kopš Ķīnas iestājas PTO mums ir radušās lielas problēmas. Eiropas tirgi ir vienkārši pārpludināti ar uh, ļoti bīstamiem produktiem, kas rada briesmas cilvēku veselībai. Un, protams, tas sagādā arī grūtības mūsu uzņēmumiem pilsoņiem tāpat ir grūti pieņemt, eh, ka varēs eh, pilnībā pāraudzīt viņu privāto dzīvi un uh, Eiropas Savienības līmenī uz to nekādu nevarēs reaģēt. Ar šī nolīguma palīdzību galvenokārt vajadzētu vērsties pret viltojumiem. Uh, bet mums nevajadzētu tagad, piemēram, sodīt skolniekus, kas lejuplādē spēles internā, internetā. Ja tiek vestas sarunas aiz slēgtām durvīm par dažādiem pretrunīgiem pantiem, kas varētu ietekmēt pilsoņu brīvības, mēs to nevaram pieļaut. Un eh, arī šeit tiek iedragātas mūsu parlamenta pilnvaras. Mēs varētu šādu nolīgumu noraidīt, tāpat kā SWIFT nolīgumu, ja komisija un padomu neuzskata par vajadzīgu informēt parlamentu par šī nolīguma struktūru un ierobežojumiem. Es nevēlos, lai mūs atkal nostādītu jau notikušu faktu priekšā un ka mēs, piemēram, balsosim par aktu, pirms tam neiepazīstoties ar tekstu pietiekam pamatīgi un neizgaisinot mūsu mūsu pilsoņu bažas. Tāpat eh, strateģiska kļūme man šķiet tas, ka nesam uzaicinājuši Ķīnu pie sarunu galda. Viņi īstenībā ražo vislielāko viltojumu skaitu. Komisāra kungs, vai jūs varat nedaudz eh, izgaismot savu taktiku un pastāstīt, kā jūs sarunājaties ar Ķīnu? Paldies! Kā sustaur, ketri persben. Grazie, prezidenti! Paldies, tagad vārds eh, Sustas kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Ja mēs vēlamies eh, būt eh, visietekmīgākā ekonomika pasaulē, tad šīs ambīcijas ir saistīs, saistītas ar ekonomisko izaugsmi, produktivitāti un spējām iegūt jaunus tirgus. Un šo mērķu kontekstā, protams, cīņa pret viltojumiem ir ārkārtīgi svarīga. Intelektuālā īpašuma tiesības zīmoli ir tie instrumenti, kas mums pa ļauj padarīt šo sistēmu par konkurētspējīgu. Tie ir piemēri, kas mums parāda, kā mēs konkrēti varam īstenot demokrātiju un panākt juridisko drošību. Vienlaikus ievērojot noteikums un likums, kur ir tikuši pārkāpti pēdējo gadu laikā finanšu spekulāciju ietvaros. Aktas mērķis ir cīnīties pret viltotu preču tirzniecību, kas uh, sasniedz tādus apmērus kā vairāk simt miljārdu dolāru gadā. Mums ir jādomā par viltotiem medikamentiem, lai saprastu, cik nozīmīgi ir akta, ir jāsaprot situācija pasaulē, bet mēs nevaram teikt par šo nolīgumu, ka uh, ir, ka eh, mēs varam neievērot pamat noteikums. Mēs nevaram noliegt to, ka esam satraukti par juridisko pamatu un par atklātību šajā sarunu procesā. Tā kā šajā parlamentā mēs pārstāvam 500 miljonus pilsoņu, tad mums ir jācenšas panākt to, lai šie pilsoņi tiktu regulāri informēti Un komisijas sarunu vedēji ir, vedējiem ir jāinformē mūs par to, cik tālu viņi ir nonākuši šajā sarunu procesā, lai mēs varētu izvērtēt šo procesu, apzinoties to, kāda ir situācija. Mums ir jā, jāsrādā kopā parlamentam un komisijai, jo tas ir vienīgais veids, kā Eiropas Savienība var sasniegt savu potenciālu. Mums ir jāizno visi uh, centieni šajā jomā. Paldies! Paldies Sustas kungām, un tagad vārds Alvaro kungams divām ar pusminūtēm. Godātais priekšsēdētāja kungs, augsti godātais komisāra de Guhta kungs, jūs esat uzņēmies smagus pienākumus, un ja jūs tos neuztversiet pietiekam nopietni, tad akta nolīgums varētu pārvērsties lielā neveiksmē. Kādēļ? Jāņem vērā, ka mūsu tirgos ir ārkārtīgi daudz viltotu produktu, kas ietekmē nelabvēlīgi gan ekonomiku, gan cilvēku veselību. Jāņem vērā, ka pirāt, pirāt izstrādājumi, piemēram, 2007. 2007. gadā radīja 185 miljārdus eiro zaudējumu. Īstenībā tas ir ļoti liels skaitlis, tas apdraud mūsu uzņēmumu darbību, iznīcina darba vietas, ietekmē cilvēku veselību. Tas nav mūsu interesēs. Mums ir jāvērš pret medikamentu viltošanu, jo, piemēram, viltotu medikamentu iedzēšana var um, apdraudēt cilvēku veselību. Mēs nevaram šo risku novērtēt par zēmu. Mēs skaidri uh, un gaiši apzināmies, ka mums ir jādarbojas pašiem cilvēkiem savās interesēs un mums ir jāapzinās, kāds ir Eiropas komisijas sarunu vešanas mandāts. Tam ir jābūt pakļautam akī komunitēri, un mēs nevaram atkal piekrist tam, ka tiks pieņēmts atkal kaut kāds traks likums. Saskaņā ar Līsabonas eh, līgumu stāšanos spēkā jums saulaicīgi ir jāinformē Eiropas parlaments par to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas par nolīgumu slēgšanu, un pēc tam jums ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Mēs sagaidām pilnīgi simtprocentīgi caurs caurskatāmību un piekļuvi sarunu vešanas dokumentiem. Ja komisija vēlas izvairīties, lai par aktu norisinātoši dažādas spekulācijas, tad beidzot informējiet sabiedrību un arī mūs, par ko jūs tur īsti spriežat. Man rodas trīs būtiski jautājumi pirmām kārtām. Jūs eh, jau to minējāt, komisāra kungs, bet vai jūs varat garantēt to, ka nebūs kaut kāda jauna režīma ieviešana, un tas varētu joprojām apgrūtināt saziņu. Otrām kārtām, vai komisija var garantēt, ka nebūs uh, atbildība uh, par. Uh, to, eh, kas ir eh, pieņemts ECOMS eh, direktīvā par internetā pieejamo informāciju. Un trešām kārtām, vai jūs varat garantēt, ka nebūs kriminālās sankcijas pret pilsoņiem, kas ir ārpus ES kompetences, jo dalību valstīm šeit ir jāuzņemas atbildības, bet komisijai kā līguma sargātājai arī šeit kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies! Paldies, Alvāro kungam! Divas ar pus minūti. Viens Filips Albrechts, lūdzu. Degūhta kungs jau pirms viena gada jūs eh, mēs jums lūdzām uh, sārunas par akta nolīgumu veikt atklātā, caurskatāmā veidā un saulaicīgi informēt gan parlamentu, gan sabiedrību. Protams, mums ir jācīnās gan pret pirātismu, gan pret viltošanu. Ko jūs esat darījuši šī gada laikā? Īstenībā neko, pilnīgi neko, pilnīgi pretēji, kopīgi ar savu tā saukto. Uh, Uh, svēto koalīciju, jūs vedat sarunas nedemokrātiskā, pat nelikumīgā veidā, kaut kur aiz slēgtām durvīm, un mums īstenībā nav nekādas uh, saprašanas, par ko tad jūs tur īsti runājat, jo daudz kas uh, uh pārkāpja arī uh, to, kas ir iekļauts strīps nolīgumā. Mēs īsti nezinām, ko jūs tur darāt, jo informācijas jau nav, bet uh, kopš pagājušā gada pieļautās kļūdas nav iespējams vairāk uh, ignorēt, un jūs kaut kādos slepenos kambaros kaldinat slepenus plānus, un Mēs centāmies, eh, mēs cerējām, ka Lisabonas līgums šādai praksē beidzot pieliks punktu. Ko jūs īsti darāt? Jūs kā komisija esat līguma sargātāji. Jums ir jārūpējas par to, lai skaidri un gaiši formulētais Eiropas Savienības līgums arī tiktu ievērots. Ja jūs to nevarat garantēt attiecībā uz aktu, tad jūs atkal dzirdēsiet nē no parlamenta pases, puses. Un ja jūs uz uzskatāt, ka jūs nevarat garantēt noteikumu ievērošanu, tad pielieciet punktu šīm sarunām un uzsākiet tās atkal, kad varēsiet to garantēt. Un dariet kaut ko aktas labā, act on akta. Paldies, Albrecht kungam. Vienu minūtu. Lierik kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godētais komisārkungs. Mēs visi šeit esam pret kontrabandu un pirātismu, bet godētais komisāra kungs brīdi atpakaļ. Jūs mums tikko stāstījāt pasaciņas kā bērniem, lai varētu pamatot to, ka jūs vedat sarunas par starptautisku nolīgumu, neinformējot tautu un tautu pārstāvis. Atgādinu, ka. Mm, 215. pantā Lisabonas līgumā tiek noteikts, ka Eiropas parlaments eh, tūlīt pat nekavējoties pilnīgi tiek informēts par visiem procedūras etapiem attiecībā uz startautisku nolīgumu slēgšanu. Ar akta nolīgumu mēs esam pilnībā šī panta atrunātajā uh, ietvarā. Lūdzu, respektējiet savu vārdu, respektējiet līgumu. Mēs varam tikai vienīgi satraukties par pamatbrīvību ievērošanu. Uh, Un par pirātismu interpretāciju sankcijām. Par to rītdien nespriedīs juridiskās iestādes, bet gan uzņēmumi, kur nodrošina pakalpojumus internetu lietotājiem. Rītdien tas ļaus arī muitas dienestiem valstīm, kuras ir pārakstījuši šo nolīgumu, izskatīt uh, uh, mobilos telefonus un dažādos audio players, uh, uh aizbildnoties ar cīņu pret um, kontrabandu. Bet atgādināšu, ka uh, komisija Eh, parlaments jūs sakā uz SWIFT lietā, tas, tas būs arī attiecībā uz šo nolīgumu. Nevajadzētu jaukt cīņu pret kontrabandu un uh, eh, papildu brīvību neievērošanu. Tūlīt pat komisārkungs laicē šo nolīgumu mums galdā. Paldies! Paldies Lierī kungam! Kristiāna Maskardīnī lūdzu. Divas min ar pus minūtes. Zārjo. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, aktas nolīgums ir ļoti svarīgs. Ja mēs vēlamies panākt to, ka tiek harmonizēta pasākuma ciņai pret viltotām precēm, cīnoties pret pirātismu un viltotajām precēm, protams, mums ir jādomā par ļoti delegātiem jautājumiem, kā piemēram intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzību un datu aizsardzību. Un tieši šī iemesla dēļ mēs jau atkal aicinām jūs uz lielāku atklātību komisijai. Ir jāsniedz šī informācija, protams, ievērojot konfidencialitāti, tomēr šie te nolīguma teksti ir jāiesniedz eh, Eiropas parlamentam, lai par tiem varētu izteikt komentārus. Komisārs šovakar mums darīja zināms vairākus aspektus, kas tomēr liecina par to, ka mēs nonāksim pie šīs informācijas. Mums ir jācenšas aizsargāt ražotājus Eiropas Savienībā un ir absolūti nepieciešams, lai komisija turpinātu savus centienus sarunās, cenšoties um, iesaistīt tajās pēc iespējas vairāk cilvēku, jo šobrīd tie ir tikai 12 dalībnieki, tāpēc mēs ceram, ka arvien vairāk dalībvalstu iesaistīsies šajā sarunās, tā skaitā arī attīstības valstis un jaunās ekonomikas, un mēs ceram, ka šīs valstis ne tikai piedalīsies sarunās, bet uh, parakstīs arī gala nolīgumu lai būtu pēc iespējas vairāk tādu valstu, kas ievēros eh, šos noteikumus, ja mēs vēramies, vēlamies cīnīties pret viltotām precēm, jo šīs viltotās preces ir kā sērga, kas nogalina mm, vairākas nozars, un šobrīd mums ir jādomā arī par patērētāju aizsardzību, jo citādi viņi tiks apdraudāti, tiks apdraudāta arī viņa veselība. Tāpēc mums ir jāizstrādā skaidri noteikumi. Taiskaitā arī internetam, jo citādi te mēs saskarsamies ar bumerānga efektu. Mums visiem spēkiem ir jācenšas cīnīties pret šo efektu, jo runa jau nav tikai par cilvēku um, privātumu, bet arī par mūsu valstu nākotni. Paldies! Paldies Muskardīni kundzei! Vārds Boskurts kundzei uz pusotru minūti. Godātais priekšsēdētāji, godātais komisārs, Protams, Eiropas pilsoņi nav pelnījuši vienošanos aiz slēgtām durvīm. Eiropas Savienība tagad ved sarunas par akta nolīgumu, tas ir ļoti būtisks, un atkal šis jautājums tiek apspriests kaut kur kaut kādos aizkambaros. Un e, mēs e, nesam dzirdējuši pietiekam daudz informācijas par to, kas tad tur īsti notiek. Ne, mēs kaut ko zinām par e, dokumentu saturu, ne arī par sarungaitu. Viss tiek turēts slepenībā un pilsoņi atkal tiek izslēgti no šīs spēlītes. Atkal mēs spēlējamies ar viņu uzticību. Šoreiz mēs nerunājam par cīņu pret terorismu, bet gan par tirdzniecību. Neustveriet manus vārdus nepareizi. Protams, ir jāuzlabo Eiropas tirdzniecība un intelektuāla īpašuma aizsardzība ir nopietni tās sastāvdaļa. Bet ņemot vērā to, kādā gaisotnē norisinās šīs sarunas un tas, ka dokumenti tiek turēti slepenībā, nu tas rada pilnīgi pretēju efektu. Es vēl vēlējos pavaicāt, kā jūs eh, sazināties ar eh, pamattiesību komisāru, vai Degūhta kungs ir informējis savus kolēģus, vai Redingas kundze ir arī interesējusies par to, kas notiek akta nolīguma sakarā. Parlaments šādu atklātību pieprasa. Tagad ir pienācis īstais brīdis, lai to pārvērst realitātē. Un mēs vēlamies uzzināt, kas notiek, kāds ir šis nolīgums. Paldies! Köszönöm szépen, Boszkurt asszony. Következő hozzászóló Éva Lichtenberger. Paldies, Balskurts kundzei. Vārds eh, Lichtenbergers kundzei uz pusotru minūti. Sirsnīgs paldies, komisār kungs. Tad, kad eh, mēs uzklausījām eh, komisāru kandidātus, caurskatāmība bija tas vārds, ko jūs īstenībā pieminējat visbiežāk. Jūs to atkal pieminējāt šovakar, jūs teicāt, ka viss jau ir caurskatāms, viss norisinās atklāti, un man ir jāsaka godīgi šādai caurskatāmības definīcijai es diemžēl nevaru piekrist. Un a, izskatās, ka arī daudzi no maniem kolēģiem tam nevar piekrist. Caurskatāmība ir kaut kas cits tā nav tādas eh, dažas informācijas druskas, ko jūs mums eh, šad un tad pametat un sakat, nē, pārējie jūs mums, mēs jums nevaram darīt zinām, tam ir jāpaliek konfidenciālam. Un mēs tagad piedzīvojam jaunu fāzi, jaunu posmu institūciju darbībā. Mēs nevaram vienkārši skriekt startautisku organizāciju pavadā un neievērot savas intereses. Eiropas Savienības likumdošanu, protams, protams, šādu nolīgumu ietekmēs arī nākotnē, kas tāds vairs nav iespējams tad, kopš brīža, kad stājas spēkā Lisabonas līgums. Tāda akla sekošana un paļaušanās, tā ir jāpieliek punkts, tāpat kā uh, eh, noslēpuma un neusticības gaisotne, tam visam ir jābeidzas. Lūdzu, šādas spēlītas atstājiet aiz durvīm, kad nākiet iekšā Eiropas parlamentā. Un atklātība un caurskatāmība tiem ir jābūt galvenajiem argumentiem. Pilsoņu uzticību jūs neiegūsiet darbojoties aiz slēgtām durvīm un pēc tam mēģinot viņus mierināt, ka īstenībā, nu, viss jau nebūs tik ļauni. Komisārkungs, tas ir aplam. Paldies. Paldies, Lichtenbergais kundzei. Trautmans kundzei vārds uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Jāsaka pavisam skaidri, ka tas, kādā veidā tiek vest šīs sarunas par aktus nolīgumu, nav pieņemams Eiropas parlamentam. Tā kā jaunie līdzlēmēji šajā jautājumā um, Lisabons līgums mums šobrīd dod šādas tiesības pieprasīt informāciju. Un tie dokumenti, kas ir nonākuši mūsu rīcībā, liecina par to, ka šī te forma nav tikusi ievērot. Un kas attiecas uz pašu saturu, tad jāsaka, ka arī te mums ir iebildumi. Tie, kas uh, sniedz informāciju par to, kādi dati tiek tranzitēti caur viņu tīkliem, var pilnībā baudīt uh, Um, atbrīvošanu, jeb kādas atbildību šajā jautājumā. Un te es domāju, ka šajā jautājumā mēs ne tikai pārkāpam eh, e, tirzniecības e, direktīvu, bet arī pārkāpam pilsoņu pamat tiesības, par ko mēs atgādinājām salē, kad runājām par telekom pakotni. Es noslēgumā gribētu teikt, ka mūsu parlaments jau ir norādījis, e, cik lielā mērā mums svarīgi šie principi, noraidot SWIFT nolīgumu, un es domāju, ka mēs varam atsākt šo darbu arī šajā jautājumā. Es priecājos par uh, mūsu uh, koordinātoru darbu un visu uh, to darbu, kur piedalījās starptautiskajās tirdzniecības sarunās, un es domāju, ka šis darbs, kur parlaments atsāks rīt no rīt, būs ārkārtīgi svarīgs no simboliskā viedokļa. Paldies! Paldies Trautmans kundzei, un tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Viens deputāts ir pieteicies. Uh. Papastām, kas kungam vārds uz vienu minūti. Viltojumi ne tikai apdraudz Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju, bet tie arī rada draudus iedzīvotāju veselībai. Tāpēc, lai reaģētu uz to, mums ir jācenšas nostiprināt intelektuālā īpašuma tiesības pasaules mērogā. Mums ir jācenšas panākt to, lai būtu pēc iespējas vairāk partneru, tirzniecības partneru, kas iesaistītos šādos daudzpusējos un divpusējos nolīgumos. Mums ir jāpanāk tas, lai nolīgumi būtu pilnībā um, saskaņā ar mūsu līgumiem, lai tie ievērotu um, personu privātumu un garantētu informācijas apriti nepalielinot administratīvo slogu. Ir jāpanāk tas, lai Eiropas parlamenta rīcībā būtu pilnīga informācija par eh, sarunām, jebkurā sarunu posmā, protams, vienlaikus ievērojot konfidenciālitāti, kas ir šo sarunu sastāvdaļa. Paldies! Paldies papastām kuskungam! Vārds Ferēra kungam. Uz vienu minūti. Priekšsēdētāja komisārkungs. Šajā uh, eh, mīklainajā procesā, kuru īsteno Eiropas komisija, viena lieta parādās pavisam skaidri. Komisijas mērķis palielināt uh, eh, intelektuāli, izmantot intelektuāli īpašumu tiesības lielo uzņēmumu eh, mērķu labā un tiek pilnībā aizmirsts par jebkādiem atklātības principiem. Lai panāktu savus mērķus, komisija nepieciešamības gadījumā ir gatava uh, liekt piekļuvi drošiem medikamentiem, tā skaitā ģeneriskajiem medikamentiem, tāpat arī liekt personām um, iespēju baudīt privātumu un tā tālāk un tā joprojām. Kas attiec uz piekļuvu tirgumu, tad jāsaka, ka ekonomiskās intereses ir pāri visam, un šķiet, ka tas nav savietojams ar Eiropas Savienības pilsoņu interešu aizsardzību. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds komisārkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jāteic, ka uzklausot um, kolēģi sacīto pēc maniem ievadvārdiem, tad man šķiet, ka ļoti daudz no jums varbūt nav īsti dzirdējuši, ko es sacīju. Jo es savos ievadvārdos pateicu konkrēti, ka mēs respektēsim akī komunitēru Eiropas tiesību aktu kopumu un arī darīšu visu, lai arī nolīguma pārējais iesaistītās puses arī varētu piekrist uh, tam, lai varētu tekstu padarīt publiski pieejamu pateicu arī ļoti skaidri, ka tas attieksies tikai un vienīgi uz komerca pārkāpumiem attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Un tādējādi arī mēs vēl varētu ilgi un dikti par to runāt. Es atkal neatbildēšu uz visiem šiem jautājumiem, jo, godīgi sakot, man šķiet, ka es jau sniedzu atbildu šiem jautājumiem uh, manos uh, sākotnējos komentāros. Davids Mārtiņs. Uh, runāja par to, ja kāds pamet ne tikai Eiropas Savienību, bet arī valsti, eh, kas ir akta nolīguma parakstītāja valsts. Eh, šis ir ļoti interesants jautājums, jo tas, protams, ir atkarīgs uz kurien šis cilvēks dodas. Vai viņš dodas uz to valsti, kas nav akta nolīguma parakstītāja valsts, tad tas būs muitas un policijas ziņā attiecīgajā šajā valstī, bet eh, tas iet tālāk par mūsu kompetenci, kamēr tas ir mūsu kompetences ietvarā, mēs darīsim visu, lai noteikumi tiktu ievēroti. Tie piekrist uh, Intevaldes kundzes sacītiem par parlamentu kontroli. Pavisam īsi pateikšu, kas tad ir Lisabonas līgumā atrunāts. Kā padome dod mandātu komisijai, komisija īsteno sarunas, padome nāk uh, klajā ar lēmumu par mandātu, pieņemot savus procedūru noteikumus. Tad, tikai ministru pārdomiem ir eh, jāsniedz uh, apstiprinājums, bet tur ir atšķirība arī attiecībā uz nacionāliem noteikumiem. Es zinu, jūsu valstī arī, piemēram, par ļoti daudziem šādām veidu procesā vispirms ir jābūt parlamenta apstiprinājumam, bet citos valstīs tam tā, tas tā nav bet mums ir jālem par to, kā padomu pieņem lēmumu. Kamēr padomu respektē līgumu un visus procedūras noteikums, tā ir. Tās ir vairāk tāds viņa darbības lauks. Jūs arī teicāt, ka viņam nevajadzētu kontrolēt man iPad, bet man nemaz nav šāda iPad. Uh, man ir viens kopš vakardienas, bet es to neizmantoju un es neju, nebraukšu uz Jaunzēlandu. Pats man būs kolēģi, kuriem ir vairāk laika to darīt, lai tur dotos. Un atbildot Sasens kundzei. Uh, Par Ķīnu. Kā jūs zinat, Rautos kundze Ķīna nepiedalās esošajās sarunās tā ir nopietna problēma. Ķīna ir ļoti nopietna problēma, kā jūs mm, arī noteicāt, tas ir galvenais kontrabandas viltojuma avots. Mums ir arī diskusijas, arī augstā līmeņa ekonomiskais dialogs, atkārtoti mēs uzsveram intelektuālā īpašuma tiesības. Un šī ir galvenā problēma ne tikai interneta tirzniecībā, bet uh, arī citās aktivitātēs nakta, kad tā uh, tiks noslēgta, būs atvērta pārējām valstīm, tās varētu arī parakstīt šo nolīgumu, un es ceru, ka arī Ķīna nonāks pie secinājuma, ka viņu uzņēmiem tas nāks tikai par labu, ja tik nodrošināta augstāka intelektuālā īpašuma tiesību uh, aizstāvību normas. Nīsti nepiekrītu Jārik kungam un Trautmanas kundzes sacītajiem par 218. pāntu. 218. pāns saka, ka parlaments būtu jāinformē par visiem procedūras etapiem, bet jūs taču esat tiekat informēti, jūs ļoti tiekat informēti. mēs informējam par daudz vairāk nekā tas minēts eh, šajā pantā, bet man ar to nav nekāda problēma. Ļoti to skaidri arī pateicu ievadvārdos, ka mēs uzstāsim uz to, lai arī pārējās iesaistītās puses varētu padarīt par publiski pieejamiem esošo, mm, esošos tekstus. Bet, nu, tas nav korekti teikt, ka mēs e, neievērojam 218. pāntu. Tas īsti tā nav tomēr. Un Intveldes kundzei atbildot. Mēs nosūtījām jums 16. pielikumu attiecībā uz arī aktas e, iesaistītajām pusēm par to, Deivisa Salavans e, ģenerāldirektorāts 2008. gada 2009. gada janvārī nosūtīja informāciju par šīm klauzulām, par konfidenciālitātes klauzulu. Līdz ar to jums ir informācija par šo. Man ir grūti atbildēt tādējādi uz jūsu jautājumu. Jūs taču visu zināt. Tas, ko arī es sacīju uzklausīšanā, tas ir jāņem nopietni, ko es sacīju uzklausīšanas laikā. Es darīšu visu. Uh, lai mums būtu nolīguma ar iesaistītajām līguma pusēm, un mēs pilnībā jūs varētu informēt. Kamēr tas tā nav, es nevaru padarīt par publiskiem um, teksta projektus, jo tādējādi mēs pārkāpsim konfidencialitāti, un tā varētu būt ietekme, kas nav tikai aprobežotā ar aktu sarunām, bet tur varētu arī būt. Um, liela ietekme uz citām sārunām, ka tās varētu būt ļoti grūtas vai pat neiespējams, ja šādēļ pārkāp konfidencialitātes klauzulu. Paldies komisāru kungam! Es vēlētos teikt no savas puses, ka ir piecas rezolūcijas, kuras tika prezentētas šīs diskusijas noslēgumam rītdien 12. būs balsojums. Un ļaujiet man, godātie deputāti, tagad pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mutiskais jautājums - regulāri, ko piemēro vispārējo tarifu preferenču sistēmu. Šeit ir seši autori un vārds.